106. panta otro punktu mūsu reglamentā, es šo lietu nodošu izskatīšanai atbildīgajai komitejai. Nākamais. Esmu saņēmis paziņojumu no Tautas partijas politiskās grupas. Viņi man paziņoja par dažām izmaiņām delegācijās un parlamentu komitejās jūs varēsiet iepazīties ar vārdiem un uh, visām izmaiņām sēdes protokolā. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, šie cilvēki sāk.